tirdzniecības organizācijas ministru konferences. Un tagad vārds komisārai Malmstrēmai, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji, labvakar, dāmas un kungi. Ir tikai trīs nedēļas palikušas līdz desmitai PTO ministru konferencē Nairobi. Līdz ar to tiek sadzīmēta arī PTO 20. gada diena. Un tā ir pirmā reize, kad šāda veida konference notiek Āfrikā. Šī konference notiek eh, PTO organizācija ļoti kritiski svarīgā brīdī. Varbūt vēl vajadzētu pagaidīt dažas minūtes. Following the success of the last uh, such conference in Bali. Pēc Bali konferences, kas bija ļoti veiksmīga un, un tirzniecības veicināšanas nolīguma pieņemšanas, bija ļoti cerī, liels cerības, ka mēs uh, arī virzīsimies iepretīm visaptverošam nolīgumam par doks darb, darbkārtību. Eiropas Savienība arī ļoti centās panākt šo mērķi. Uh, bet diemžēl ļoti daudzas valstis nebija ne spējīgas, ne gribošas e, panākt kompromisu subsīdiju ziņā, tieši nedot subsīdijas saviem lauksaimniekiem. Un ir nepieciešams tagad atbrīvot šo mašinēriju PTO no dažādiem šķēršļiem, kas ir atturējuši no attīstības. Mums ir jāvizās uz priekšu, ministrs konferencē ir, ir jāpieņem lēmumi par svarīgiem Doha raunda elementiem un jādomā par tālākiem soļiem. Arī Ženēvā mēs runājam par to, kā virzīties uz trim galveniem mērķiem, kas ir reāli sasniedzami un kur mēs tiešām eh, redzam, ka ir iespēja attīstīties. Eh, pirmais mērķis eh, ir līguma mērķis Eh, strādāt ar visām lauksaimniecības eksporta atbalsta formām. Šeit ir nepieciešams meklēt tādu līdzvarot risinājumu kopā ar Brazīlijas valdību un kopā ar eh, dažām citām PTO dalībvalstīm. Eiropas Savienība ir iesniegusi formālu priekšlikumu, lai meklētu eh, visaprošu risinājumu subsīdijām un eksporta kredītiem un um, līdzīgiem pasākumiem. Un mūsu komenti, komentāri ir ļoti labs kompromiss pamats. Un mēs ļoti ceram, ka šeit būs arī pozitīva tad ietekme no lielām lauksamniecības reformām, pie kām mēs strādājam šeit Eiropas Savienībā. Un bez šīm reformām mēs nebūtu nonākuši līdz tādai situācijai, ka mēs kopā ar citām valstīm iesniedzam, kopā ar Brazīliju īpaši iesniedzam šo iesniegumu pieteikumu, kā uzlabot situāciju lauksaimniecības jomā. Otkārt, mums ir jādara viss, lai. Uh, lai e, aizstāvētu pašas nabadzīgākās, trūcīgākās pētējo dalībvalsts, tās, kas ir vismazāk attīstītas, e, e, piemēram, tādā jomā kā kokvilna, izcelsmes noteikumi un arī kvotas. Un treškārt ir nepieciešams atbalstīt arī uh, caurskatāmības jautājumu virzību PTO. Un tāpēc ir nepieciešams arī visām pusēm vienoties par to, kāds ceļš ejams uz priekšu pēc ministru konferences. Tas būs ļoti izaicinoši. Mūsu interesi šeit ir ļoti skaidrs. PTO ir jāturpina darbs pie jautājumiem, kas nav atrisināti, un šis darbs ir risinājums tikai daudzpusēji. Ir jāstrādā pie tirgus kropļojošiem pasākumiem, lauksēmniecības sektorā. Uh, Un šeit ir nepieciešamas eh, jaunas idejas, jo vecā pieeja nav nostrādājis. Un šajā eh, kontekstā arī lielajām jaunatīstības valstīm jāuzņemas eh, lielāka loma. Un tālāk um, mums ir jāpanāk, lai ministru konference eh, panāktu tādu procesu, kur um, mēs sāktu runāt par jauniem jautājumiem un lai būtu arī iespēja veikt sarunas mazākās ieinteresēto dalībvalstu grupās. Un tas ir ļoti svarīgi, ja mēs gribam saglabāt PTO aktualitāti, lai šī organizācija būtu pasaules izniecības likumdošanas centrā. Priekšsēdētāji deputāti, nākamā ministru konference būs ļoti svarīgs notikums. Uh, tas arī ietekmēs eh, nākotnes tirsniecības sistēmu. Es esmu pateicīga par sadarbību ar parlamentu, par ieinteresētību, un eh, es arī gaidu parlamenta delegāciju šajā ministru konferencē, kur mēs varēsim ciešāk sadarboties. Paldies! Lielas paldies, komisārs Kundze! Un tālāk mums ir runātāji no politisko grupu pārstāvjiem. Tautas partijas vārdā divas minūtes runā eh, Bidegan kungs. Komisārī. Lielas paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze, cienējamie deputāti, dāmas un kungi. Iesākumā es vēlētos eh, pateikties šīs rezolūcijas um, referentam, kas sastrādājās ar mani, strādājot pie šī priekšlikuma Langas kungam. Paldies arī komisārai un viņas komandai, kas uzsver, kas šis, ka šis darbs gal galā ir devis mums iespēju sagatavot šo rezolūciju. Mēs kā EPP, protams, esam par daudzpusēju pieeju un pienācīgs ietvars, lai virzītos uz priekšu, protams, bez šaubām ir um, starptautiskā tirzniecības organizācija. Tā ir pieeja, un par to liecina arī tirzniecības veicināšanas nolīguma, kas ļauj mums uzlabot ekonomisko situāciju visās dalībvalstīs. Jo nav šaubu, jo uh, lielāk ir atvērtība tirzniecībai, jo uh, ievērojamāk ir arī ekonomiska attīstība, un par to liecina vairāki konkrēti piemēri. Jāuzsver, ka ministru konference, kas norināsies Nairobi, kā to jau teica komisārs kundze, būs iespēja mums visiem pārunāt tos jautājumus, pie kuriem mēs vēlamies strādāt, lai uzlabotu situāciju, jo mums ir nepieciešama ekonomiskā izaugsme, mums ir nepieciešams radīt darba vietas šobrīd vairāk nekā jebkad. Nevajadzētu aizmirst, ka daudzpusēja pieejai ne tikai jāpastāv, bet tā ir jāpapildina arī ar divpusējiem nolīgumiem un reģionāliem nolīgumiem un šo nolīgumu ietvaros mēs varēsim liberalizēt tirsniecību pasaulē. Tīs eh, TTIP un eh, arī nolīguma ar Merkosur ir ļoti izšķirīgi nolīgumi, kas ļauj īstenot eh, kopienas tirzniecības rīcības plānu, jo tas veicina arī Pasaules tirzniecības organizācijas darbu, strādājot pie tiem jautājumiem, kurus nav iespējams risināt ar vienpusēju pieeju. Paldies! Paldies! Un tagad vārds sociālistu un demokrātu vārdā Langas kungam. Priekšsēdētāji komisārs kundze. Vispirms liels paldies um, manam kolēģim Zāps kungam. Nu, man rodas jautājums, vai mums tik tiešām izdosies panākt uh, virzīšanos uh, uz priekšu Nairobi, jo um, Varbūt, ka par Dohas raundu vispār netiks runāts. Un, cienījamie kolēģi, man šķiet, ka mums neizdosies virzieties uz priekš šajos jautājumos un neizdosies sagatavot darba eh, programmu laika posmam pēc Nairobi, ja mums neizdosies šajā sarunās panākt pozitīvu virzīšanos uz priekšu uh, Dohas raunda ietvaros. Daži saka, ka Dohas rauns ir beidzies un ka tagad mums ir um, jāsradā pie uh, citiem jautājumiem. Jā, un tādā gadījumā mēs tikai uh, šķelsimies, tāpēc centīsimies kopīgiem spēkiem ar multilaterālu pieeja virzīties uz priekšu. Uh, un centīsimies uh, Dohas raundu izvērtēt pozitīvi. Protams, ka mums ir nepieciešams nostiprināt noteikts punkts, mums ir nepieciešama fleksibilitāte, mums ir nepieciešama, nepieciešams arī iespējas, uh, pie kurām mēs strādājam divpusēji un daudzpusēji, bet attīstībai ir jābūt viss pamatā. Es domāju, uh, Tas jau īpaši svarīgi šobrīd, kad mēs saskaramies ar imigrācijas izaicinājumu. Man ir pilnīgi skaidrs, ka um, um, tām valstīm, kas ir uh, attīstītāks, ir jāuzņems atbildība par mazāk attīstītām valstīm. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Marta Klārkins kundzei. Uh, Kolēģi, es uzskatu, ka e, tirzniecība mazina nabadzību un dod iespējas cilvēkiem, arī dod iespējas jauniešiem. Mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, un mūsu pilsoņiem un mūsu patērētājiem ir vēlēšanās nojaukt šīs tirdzniecības barjeras. Un tāpēc man ļoti grūti noslēpt savu vilšanos par to, ka es neredzu progresu, kā jau reize mēs neprogresējam ne uz priekšu e, pasaules tirdzniecības organizācijas ietvarā. Uh, gaidot ministru konferenci, mēs eh, redzam, ka šeit ir tāda bīstamība, ka puses nespēs vienoties pat par kopīgu paziņojumu, kas būtu rakstāms pēc diskusijām Nairobi. Uh, Daudzas attīstības eh, darba kārtība ir izkritusi, eh, un mums ir jāvirsās uz priekšu ar daudzpusējiem jautājumiem. Visi svarīgie jautājumi, piemēram, lauksēmniecības jautājumi, par ko runāja komisāre, tā joprojām ir viena no sarežģītākajām problēmām, tad, kad mēs runājam par jebkuru starptautisku tizniecisku noliegumu. Un tajā pat laikā ir arī citi izaicinājumi. Uh, Eh, piemēram, ir vēlēšanās arī atvieglot jaunatīstības mm, valstīm ceļu uz iekļaušanos tirgu mm, lai tādā veidā varētu sniegt patiesu atbalstu ekonomiskajai attīstībai. Mums ir jāpanāk progresi tajās jomās, kur mēs varam vienoties, tomēr šķiet, ka tas mm, notiks kādā citā nolīgumā vai kādā citā ietvarā, un tāpēc mums ir nepieciešama jauna darba kārtība PTO ietvarā, tāda darba kārtība, kas nav saistīta ar pagātnes neveiksmēm. Šī darba kārtība ir jāveic, jābūvē no apakšas uz augšu, lai mēs varētu uzskatīt, ka Pasaules tirdzniecības organizācija tiešām ir tāda organizācija, kas strādā savu dalību valstu interesēs, spējīgi strādāt arī daudzpusējā līmenī, lai mēs varētu uzturēt nodarbinātību un darbu darba vietu radīšanu globalizētā pasaulē. Līdz ar to Eiropas Savienībai ir jāizdara spiediens, lai mēs varētu virzīt šo daudzpusējo darbu kārtību, lai tiešām nonāktu pie mērķa, ka visiem ir vienādi līkumi. Paldies! Ir arī zilā skatīts jautājums jums, Maklārkins kundze, vai jūs pieņemsiet jautājumu no Kārva kunga? Paldies. Un arī vēl viena. Eh, ne, ne, tiešām šeit mēs redzam, ka apvienotā karalistē ļoti maz ietekme. Apvienotā karaliste eh, nespēja nekādā veidā ietekmēt šo sarunu gaitu, ņemot vairāk, ka Eiropas Savienības trojka jau ir vienojusies par visu, cik mēs esam um, maznozīmīgi esam, un tas arī saistīts ar to, ka mēs varam arī atkāpties no dalības Eiropas Savienībā pēc referenduma. 30 eh, sekundes jums, Maklārkins kundze atbilde. E, tiešām tauta lems e, par to, kam viņi tic vai kam netic. E, cilvēki lems par to, vai gribēs Eiropas Savienībā. Viņi balsos visai drīz. Un tiešām, ja, ja mēs atgriezīsim mūsu tirsniecīsko kapacitāti, varbūt, ka lēmums arī būs savādāks vai citādi ietekmēts. Bet, ja mēs gribam uzlabot tirzniecības situāciju pilnīgi visiem, tad ir jāstrādā tikai un vienīgi pasaules tirzniecības organizācijas līmenī. Paldies! Un Alde grupas vārdā Takulis kungs, divas minūtes. Puhemies, arvoisa komisār. Liels paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Decembrī notiks eh, šī ministru sanāksme, kas ir ārkārtīgi nozīmīga mums eh, visiem, un tas arī parādīs eh, pasaules mērogā, cik liela nozīme ir Dohas attīstības raunam, cik lielā mērā to ir iespējams panākt. Mēs turpināsim sarunas par virkni jautājumu, bet varbūt ir jāsaka arī, ka mums ir nepieciešams jauns pamats, jo līdzinājais pamats mums nav ļāvis sasniegt nepieciešamos rezultātus. Tagad ir nepieciešama um, pozitīvāka pieeja, proaktīvāka pieeja, Mēs vienmēr esam bijuši par uh, Dohas pakotni, par uh, šo priekšlikumu kopumā, bet mums ir jāpanāk tas, lai arī citi pievienotos mūsu centieniem. Tas ir ļoti nozīmīgs starptautiskās tirsniecības kontekstā, jo tas nozīmē, ka starptautiskie noteikumi tiks ievēroti pasaules mērogā, un tas nodrošinās noteiktību daudziem spēlētājiem. Tāpēc ir ārkārtīgi nozīmīgi panākt vienošanos, jo runa ir par jautājumiem, kas mums ir ļoti nozīmīgi. Ja mēs neradīsim um, risinājumu, tad mums būs jāturpina sarunas par visiem šiem sektoriem, visām šiem jomām ar dažādiem uh, spēlētājiem. Ir iespējams uh, panākt to, ka mēs um, nonākam nākamajā līmenī ar divpusējiem, daudzpusējiem līgumiem. Paldies! Paldies, un tagad vārds Žots. Frau Kommissarin, Herr Präsident! Komisārs kundze priekšsēdētāji, um, Vācijas valsts sekretārs, uh, viņam īsi pirms Ziemassvētkiem uh, bija jādodas uh, uz uh, šo ministru konferenci. Un, uh, Šķiet, ka tas viss notiek nelabprāt. Uh, Taču tie, kas patiešām dosies uz Nairobi ar eh, vecajām idejām, vienkārši veltīgi zaudēs laiku. 60 miljoni bēgļu pasaulē ietek, ievērojami ietekmē situāciju, un jūs nevarat pārmest Indijai to, ka tai eh, savu iedzīvotāju pabarošana ir svarīgāka nekā brīvā tirzniecība. Nē, uh, Pasaules tirzniecības organizācijai beidzot jāintegrē savā darbā arī pilsoniskās sabiedrības organizācija un citu iesaistīto pušu darbs, jo citādi mēs pārāk ātri aizmirstam uh, mūsu sākotnējos mērķus. Nairobi ir jāmainās kursam. Un nevairāk un nemazāk te ir runa par daudzpusējās eh, pasaules sarunu sistēmas uh, nākotni, un uh, tas viss ir jāskat šajā dohas perspektīvā. Paldies! Zaļo frakcijas vārdā uz divarpus minūtēm vārds Buhnera kungam. Paldies par man doto vārdu. Uh, Mana frakcija atbalsta brīvo tirdzniecību, godīgo tirdzniecību un uh, salīdzinot ar uh, brīvo tirdzniecību, mēs šajā jautājumā do, domājam, ka ir jābūt uh, tādam fórumam, kur mm, tirdzniecības partneri var sēdēt pie vienota uh, galda un uh, šīs sarunas uh, var tiešām pie kaut kā novest. Eiropas Savienība ir spēcīgs sarunu partners. Uh, Un mēs eh, uzskatām, ka mēs nedrīkstam ļaut eh, vājiem sarunu partneriem eh, traucēt mūsu darba kārtībai, un šajā mēs neesam vienīgie. Ir vajadzīga diferenciēta pieeja jaunatīstības valstīm. Uh, un uh, jaunatīstības valstīm ir jāpieredz labvēlīgāki nosacījumi tirzniecībai, lai uh, tās varētu veidot arī savu pašmāju tautsēmniecību, izmantojot uh, importa mm, ieņēmumus. Tāpat mēs uzskatām, ka darbs būtu jāsadala noteiktās kategorijās, un tās valstis, kurām ir izdevies uh, Eh, uzlabot savus ekonomiskos rādītājus pēdējo gadu laikā, tām būtu jārada labvēlīgāki nosacījumi. Rezolūcija atbalsta daudzpusējas pieejas eh, sarunām, bet eh, vienlaikus arī tur ir runa par tādiem daudzpusējiem nolīgumiem kā tīza. kopā ar eh, tirgus piekļuvas nosacījumiem mēs eh, radam stimulus eh, Dohas attīstības programmas lielākai ietekmē. Mēs aicinām uh, komisija paspērt soli pretī jaunatīstības valstīm, tāpēc mēs esam izstrādājuši grozījumus, lai mūsu rezolūciju padarītu taisnīgāku un objektīvāku, un es ceru, ka mūsu pieeja gūs atbalstu. Paldies! Paldies Buhnera kungam! Un uh, ir zilās kartas jautājums no Eterīģa kunga. Vai jūs to pieņemsiet? Starolep. Lūdzu, vārds jums. Paldies par zilās kartas pieņemšanu. Jūsu runas laikā es ievēroju, ka, ka jūs esat nobežījušies par vājākiem tiesniecības partneriem attīstības valstu for, jaun, jaunatīstības valstu formā. Eh, vai jums nešķiet, ka tarifu kontrolas, eh, dažādi bloki, eh, ko, piemēram, uzspiež valsts kā Eiropas Savienība, tās attur jaunatīstības valsts no attīstības. Arī mūsu kopīgā lauksēmniecības politika ir tāda, ja mums būtu godīga sistēma, tad mēs varētu godīgi arī tirgoties, nevis palīdzēt kaut kaut kādā citādā formā. Pandisī, Paldies, jums ir 30 sekundes, lai atbildētu. Jā, es domāju, ka tā patiešām ir mūsu lauksēmniecības produktus. Mēs eh, varam piedāvāt eh, ar tādiem nosacījumiem, kāda dalība valstīs nav, un līdz ar to um, daudzi daudzpusējie nolīgumi ievērojami uh, kropļo vietējo ekonomiku un lauksaicību. Paldies! Tālāk no FDD e grupas divas minūtes Viljams Dārtmuts. Paldies priekšsēdētāji. E, skatīsim lietas perspektīvā. Eiropas Savienība. Uh, ir protekcionisma struktūra. Eiropas Savienība vienmēr būs protekcionisma struktūra. Vai nu no ir Doha vai nav Dohas, Eiropas Savienība ir tāds kā bloks uz brīvo tirzniecību. Un ilustrēšu to ar piemēru. Eiropas protekcionisms pārtiks ražošanā tiešā veidā ietekmē jaunatīstības pasauli. Uh, Vispirms Eiropas Savienības tirgi ir slēgti lauksaimniecības produktu eksportam, otrkārt, kas ir īpaši traucējoši uh, Eiropas eh, Savienība atbalsta pārprodukciju. Ļoti bieži subsīdijas tiek eh, pasniegts nepareizi. Līdz ar to tam ir tāds efekts, kā lauksemniekiem un pārtiksražotājiem citā pasaulē, jo īpaši tajās valstīs, eh, kur ir ļoti liels primārais sektors, cieši ļoti liels zaudējums un arī cilvēki cieši, jo īpaši pašās nabadzīgākajās valstīs. Tā nav nekāda godīgā tirdzniecība, un tam ir arī citas sekas. Eiropas Savienības protekcija arī negatīvi ietekmē pašus iedzīvotājus Eiropas Savienībā patērētājs. Eiropas patērētājiem ir jāmaksā sadārdzināta Eiropas Savienības uzinflētā cena par pārtiks produktiem. Patriks Minfords no Kārdības universitātes ir teicis, ka tad eh, visi šādi pārtika maksā 8% mm, Eiropas Savienības patērētiem. Tad Brexita eh, gadījumā šīs izmaksas arī būs samazināts par vismaz 8% visiem pārējiem. Un mēs uzskatām, ka arī citās valstīs šis cipars būtu līdzīgs. Tas attiec ne tikai ne, uz manu valsti. Eiropas Savienības sadalīšanās būs milzīgs pluss visai pasaulē, un tas mums ir jāpatur eh, prātā, tad mēs runājam par Dohas um, darba kārtību. Jā, jums ir divi zilās kārtas jautājumi, ne pat divi, trīs. Taču, ja jums nav iebildumu, es eh, ierosinu pieņemt Felner kunga eh, jautājumu. Vārds jums uz 30 sekundēm. Much, Liels paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos uzdot jautājumu Dārtmat kungam, vai jūs tik tiešām esat tik naivs un jūs uzskatāt, ka visas subsīdijas eh, no Eiropas Savienības dalībvalstīm pazustu, ja Eiropas Savienība tiktu aizliegta? Vai nebūtu tā, ka dažas no šīm dalību valstīm gal galā uh, palielinātu tarifus? Kā tas, piemēram, šobrīd ir divās valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalību valstis, piemēram, Šveica un Norvēģija, kuras eh, praktizē lielākas subsīdijas un lielākus tārifus lauksaimniecības precēm. Paldies, vārds atbildēji. Protams, vispirms ir ļoti daudz valsts, kas nav Eiropas Savienības sastāvā, ne tikai Šveica un Norvēģija. Bet lieta ir tāda, ka ja ir subsīdijas, jo īpaši lauksaimniecības subsīdijas, tad eh, tās eh, daudz labāk ir noteikti nacionālā līmenī. Un ja tās noteikti nacionālā līmenī, tad visdrīzāk būs tā, ka patērētāju arī intereses būs uzklausītas un ņemts vērā. Logo, για 1,5 λεπτό ο κύριος Φουντούλης. Liels paldies, tagad vārds uz pusotru minūtu Fontūvas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs runājam par Pasaules tirsniecības organizāciju un to, kā sadarbībā ar līdzīgām organizācijām mēs varam izglābt uh, pasauli no nabadzības. Bet mūsuprāt, tieši šīs organizācijas rada šīs problēmas. Tās nav daļa no risinājuma, tās rada šīs problēmas. Mums ir jāpadomā par šiem pasaules tirsniecības nolīgumiem, kas parāds ļoti maz investīciju. Un da, da, maz tiek domāts par to, kā pilsoņi varētu kontrolēt šo procesu. Vara nonāk kapitāla rokās un lielu multinacionālu uzņēmumu rokās. Tiek teikts, ka mums ir jāveicina tirgus attīstība, bet es domāju, ka tas ietekmē strādājušos daudzos uh, kopienās. Mazi un vidēji uzņēmumi bankrotē, un mēs tagad redzam, ka šāda uh, sadarbība atbalsta pasaules tirzniecības organizāciju. Cilvēki tiek atstāti likteņvarā, bet Nedrīkst būt tā, ka Pasaules tirsniecības organizācija eh, kontrolē visu uzņēmumu, visu kompāniju darbu, ka tā kontrolē arī nodokļu jautājums, izglītības jautājums un institucionālo reformu jautājums. Mēs nedrīkstam atvieglot šādu un veicināt šādu kapitālu pārvaldību. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka šādi tiek iznīcināt mūsu nacionālā ekonomika. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds Tīrkungam uz divām minūtēm. Priekšsētāji, vispirms es vēlētos pateikties kolēģiem par lielisko rezolūcijas priekšlikumu. Tirsniecības liberalizācija ir ļoti svarīgs instruments, kas ļauj panākt uh, ekonomisko izaugsmi, un tāpēc kā tirsniecība var būt arī eh, viens no finansējuma avotiem eh, vismazāk attīstītajām valstīm. Ilgspējīgas eh, tirsniecības nozīme ir tikusi atzīta arī darba kārtībā 2020. gadam ilgspējīgai attīstībai. Ja mēs vēlamies sasniegt tūkstošgadus attīstības mērķus, tad mums ir jāstrādā pie šiem jautājumiem, un ļoti simboliski pirmo reizi šī ministru konference notiks Āfrikā jo Āfrikas attīstība mums, kā Eiropas Savienībā, ir ļoti nozīmīga. Eiropas Savienība vienmēr ir uzsvērus to, cik svarīgi ir multinacionāla pieeja un arī eh, to, cik svarīgi ir uh, reģionālā tirzniecība un reģionālai tirzniecības nozīgumi, noliegumi, nolīgumi. Taču, lai sasniegtu pozitīvu rezultātu šajā ministru konferencē, mums ir jāatzīst arī atšķirības starp vismazāk attīstītajām ekonomikām un tām, kas strauji attīstās un ir ar vidējiem ieņēmumiem. Uh, jo tām ir jāuzņems vairāk atbildības par um, tirzniecības liberalizāciju un um, attīstības mērķu sasniegšanu. Mums ir jāpievērš uzmanība arī um, um, tirzniecības palīdzības um, konvencijas. Um, rezultātu izskatīšana mums ir jādomā arī par to, kā mēs varam uzlabot noteiktus aspektus. Piemēram, mēs varam eh, palielināt pasaules eh, IKP par 68 eh, miljardiem gadā. Un no tā varētu iegūt vismazāk attīstītās valstis. Tāpēc es vēlētos atbalstīt šo līgumu ratificēšanu, lai tā notiktu pirms šīs ministru sanāksmes. Paldies! Lielas paldies! Divi deputāti vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu. Vispirms Rūbika kungs. Es vēlreiz atkārtošu, ka došu iespēju tikai vienam deputātam uzdot uh, zilās kartītes jautājumu. Tāpēc otram, deputātu, uh, otram deputam nebūs iespējas uzdot jautājumu. Vai jūs piekritīsiet atbildēt uz uh, zilās kartītes jautājumu? Lūdzu, Rubikungs. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos uzdot sekojošu jautājumu savam kolēģim. Uh, Tas, ka tirzniecības liberalizācija eh, veicina izaugsmi, tas ir skaidrs, bet arī palīdzība tirzniecībai. Šī programma ir ārkārtīgi svarīga, jo īpaši palīdzot tām valstīm, no kurām nāk bēgļu plūsma. Vai jums šķiet, ka šādas sarunas arī būs iespējams īstenot uh, Kenijā, un vai mēs varēsim uh, dot iespēju šiem cilvēkiem palikt savās izcelsmes valstīs? Paldies! Paldies, tagad iespēja atbildēt uz šo jautājumu. Vārds Tirkungam. Cienījamies kolēģi, jā, protams, es piekrītu jums un jūsu teiktajam. Jā, es uzskatu, ka varbūt netieši, bet ša, arī šajā rezolūcijas priekšlikumā mēs to esam uzsvēruši sakot, ka mums ir jāpievērš uzmanība arī tirsniecības veicināšanas nolīgumiem, lai valstis varētu palielināt savus tirsniecības apjoms un nodrošināt iespēju saviem pilsoņiem palikt valstī, lai viņiem būtu izvēle un lai nebūtu jādodas bēgļu gaitās. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds Rodrīgas Peņero kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Es pilnībā piekrītu šai rezolūcijai un pateicos eh, Langs kungam un eh, Zelps kungam par lieliski paveikto darbu. Eiropas Savienībā ir jāturpina eh, atbalstīt multilaterālu pieeju. Tai ir jābūt galvenajam spēlētājam nodrošinot sadarbību Pasaules tirsniecības organizācijas ietvaros, ir pienācis laiks pieprasīt no visām organizācijas dalībvalstīm, lai tās ratificētu un īstenotu eh, šos nolīgumus. Ir pienācis arī laiks, lai šīs valstis noslēgtu Dohas raunda sarunas, un mēs nedrīkstam pieļaut izgāšanos. Jā, ir, protams, tādi, kas jo īpaši vēlas strādāt pie jautājumiem, kas saistīti ar lauksaimniecības produkciju, bet ir jāpanāk tas, lai ik viens uzņemto savu atbildību sārtāvu un ir nepieciešama lielāka fleksibilitāte. E, um, tieši mazāk attīstītiem valstīm. Mums ir jāreformē eh, PTO, mums ir jānostiprina tās pārvaldība, lai nebūtu nekādu šaubu par to, ka šī organizācija ir noderīga. Paldies! Liels paldies! Eh, turpin priekšsēdētājs, lūdzu ievērojiet jums atvēlēto laiku. Tagad vārds uz vienu minūtu Henkel kungam. Dāmas un kungi! Protams, būtu ļoti jauki, ja PTO sarunu kārtas būtu tik ļoti attīstītas, lai mums nebūtu vajadzīgas bilaterālās vienošanās. Tas mums aiztaupītu visādus TTIP, CETA un tam līdzīgus dokumentus. Tomēr es vēlējos teikt ko citu. Dāmas un kungi, kāpēc tad īstenībā globalizācija un brīvā tirzniecība ir tik svarīga? Mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka. Uh, Globalizācija pasaulē nes um, preces, uh, pakalpojumus un citas lietas, bet nes arī vērtības. Un uh, šobrīd uh, cilvēktiesības ir kļuvušas par globālu uzdevumu un arī iespēju. Mēs redzam, ka šobrīd arī demokrātija ir paplašinājusies pasaulē un arī tā ir demokrātijas uh, ietekme. Uh, Un tāpēc arī PTO uh, sarunās uh, tam būtu jāatspoguļojas. Paldies, Henkel kungs. Jā, atkal divi runātāji ir lūguši uh, iespēju uzdot zilās kartas jautājumu, tā Dārtmuta kungs un Sanī kungs. Eh, Dārtmuts kungs, jūs jau esat izteicies. Uzgaidiet, lūdzu. Tāpēc es domāju, ka būtu tikai godīgi, ja es dotu iespēju izteikties Sanī kungam. Henkel kungs, vai jūs pieņemsiet Sanī kungu jautājumu? Sanī kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums kolēģiem ir šāds. Ja teorētiski mēs atbrīvotos no visiem šiem divpusējiem un reģionālajiem nolīgumiem, vai jūsuprāt mēs varētu izveidot globālu vienošanos? Es tā nedomāju, bet man interesē jūsu domas. Paldies, Henkelkungs, jums ir 30 sekundes laika, lai atbildētu. Jā, es, protams, atbalstu, atbalstu to, ka būtu labi, ja mums būtu vispasaules vienošanās, kas aiztaupītu mums visādas divpusējās vienošanās. Tomēr jāteic, ka divpusējās vienošanās kopumā ir devušas eh, pasaules tirniecībai vairāk nekā PTO, taču Ir skaidrs, ka arī PTO ir jāgūst panākumi pasaules līmenī, un tad tieši mums nebūs vajadzīgas šīs mazās vienošanās. Paldies! Tālāk uz pusotra minūte Karanzovas kundzei vārds. Paldies priekšsādātāji! Eiropai ir vajadzīga tāda pasaule, kur durvis ir atvērtas uzņēmumiem, un globālā brīvā tirzniecība ir īstais atslēgvārds šajā gadījumā. Ja mēs vēlamies, lai Eiropa būtu spēcīga, mums ir jāatbalsta visi pasākumi barjeru likvidēšanai gan PTO ietvarā, gan arī ārpus tā. Tāpat ir jāpavelk līnija starp pēdējiem 40 gadiem Dohas attīstības programmas diskusiju un jāspēr nākamais solis. No šīm uh, iepriekšējām sarunām ir jēga tikai tad, ja mēs vienojamies par jaunu vīziju un stratēģiju. Kas mums šajā posmā ir nepieciešams? Pirmkārt, mums ir šī uh, attīstības programmas eh, kārta jāpabeidz, lai eh, darba kārtība virzītos uz priekšu, un es domāju, ka Eiropas Savienība turpinās būt flagmanis šajā diskusijā. Tomēr ir vajadzīga lielāka iesaiste no visu dalībnieku puses, lai rezultāti būtu jēgpilni. Pat tad, ja šie rezultāti nav tik izcili, kā mēs sākotnēji cerējām. Otrakārt, pēc tam, kad tas būs paveikts, Mums būs nepieciešams jauns plāns eh, tam, kā rīkoties eh, PTO darba kārtības ietveros, neatkārtojot vecās metodas. Nairobi sanāksmē jātiecas uz tādu realistisku rezultātu mm, veidošanu, kas iekļautos eh, attīstības programmas darba kārtībā un arī jāplāno turpmākais darbs. Paldies, jums ir zilās kartes jautājums no Grapīnī kundzes, vai jūs to pieņemsiet? Jā, kolēģi var ar jums aprunāties, bet lūdzu, vai jūs pieņemsiet uh, jautājumu? Grapīnī kundze, jums ir 30 sekundes. Es piekrītu tam, ko kolēģi sacīja. Uh, Taču vai jūs tiešām domājat, ka Pasaules tirzniecības organizācijai būtu vajadzīga cita tirzniecības darba kārtība? Kad pievienojas spēcīgas valstis, ne, nerodas negodīga konkurence, kā tas notiek tagad, kad Ķīna uh, Eh, nāk ar produktiem, kas netiek pienācīgi pārbaudīti, vai nevajadzētu pārskatīt kādus PTO darba dokumentus, ne tos, kas attiecas uz kvotām, bet gan tos, kas attiecas uz pārbaudēm. Priekšsēdētājs, lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku. Kundze, jums ir 30 sekundes laika. Paldies par jautājumu. Es piekrītu, ka PTO sarunu stūra kmeņi ir jāpārskata, un mums ir vajadzīga iesaiste ne tikai no ES puses, bet no visu PTO dalībnieku puses, jo ir svarīgi, lai mēs gūtu progresu globālās tirzniecības darba kārtībā. Nepietiek ar divpusējām vai reģionālām sarunām. Es domāju, ka visu iesaistīto pušu interesēs būtu globāla tirzniecības noteikumi. Paldies! Paldies! Tālāk. Uz vienu minūtu vārds Sančisas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Dohas rauns ir saskāries ar milzīgām grūtībām, un uh, daudzpusējā pieeja nav vienkārša, jo um, bagāto valstu intereses sadūrs ar nabadzīgo valstu interesēm un gal galā lielās ekonomiskās intereses gūst virsrūku. Tāpēc nav iespējams vienoties par tādu pieeju, kas būtu pieejam, pieņemam visiem, jo īpaši nabadzīgajām dienvidu valstīm. Nevajadzētu uh, iedomāties, uh, ka ir vienkārši, tāpat kā nav vienkārši vienoties par TTIP un TISA, jo runa ir par eh, visu varu no hegemoniju. Tāpēc mums ir jāpastiprina centieni, lai izveidotu demokrātisku ietvaru tirsniecībai, kas ļautu pārstāvēt visas balsis. Ir jānodrošina tas, lai starptautiskā tirsniecība eh, vienreiz par visām kļūtu par instrumentu, kas ļauj cīnīties eh, par vienlīdzību un pret klimatu pārmaiņām, lai tas būtu uh, kā dzinējspēks visiem. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds Begēna kungam uz Begēna kundzei uz vienu minūtu. Kas tad mums ir jāpanāk šajā Nairobi konferencē? ASV un citas valsts pavisam um, konsekventi cenšas iznīcināt uh, divpusēju pieeju, un mēs nesab... daudzpusēju pieeju, un mēs nesaprotam, ka ja šī daudzpusējā pieeja nedarbojas, mums vajag strādāt pie kā jauna tā vietā, lai raudzītos vienkārši uz drupām. Mums ir jānošķir uh, jaunatīstības valstis un tādas valstis, kas šobrīd jau ir pietiekami attīstītas, kā piemēram Ķīna, kas var pat nosūtīt cilvēku kosmosā. Jā, mums ir jāpalīdz nabadzīgākajiem, bet mums ir jādomā par dažādām um, valstu kategorijām. Par kopīgām normām mēs labāk varam vienoties daudzpusējā pieejā, tāpēc um, mums ir jācenšas panākt šo vienošanos Nairobi jo pretējā gadījumā mēs būsim visu zaudējuši. Paldies! Lielas paldies tagad vārds uz divām minūtēm visai XL kungam. Lielas paldies priekšsēdētāji komisārs kundze. Iesākumā es vēlētos pateikties eh, kolēģiem Zābskungam un arī Langskungam, kas ir sagatavojuši šo ārkārtīgi nozīmīgo rezolūciju. Es domāju, ka tā parāda Eiropas parlamenta vēlme pirms šīs decembrī paredzētās um, ministru konferences Nairobi panākt rezultātus. Mums ir nepieciešama integrētāka un dinamiskāka tirzniecības um, sistēma. Uh, mums ir jāstrādā ne tikai ar pārējais valstīm, bet arī mazāk attīstītajām valstīm, lai tās varētu gūt uh, īgums no uh, starptautiskās tirzniecības. Mēs vēlamies daudzpusēju ietvaru uh, tirzniecības uh, nolīgumiem un tirzniecības sarunām. Vide, kādā dzīvojam, šobrīd mainās. Uh, konteksts mainās, un tas turpinās mainīties arī turpmāko gadu laikā. Mēs esam atvērtākas sistēmas ietveros, uh, un mums nevajag aizmirst par to, ka uh, jaunatistības valsts situācija arī mainās. Tāpēc mums ir jāizmanto iespējas, ko mums dod tirzniecība, arī ar struktūrālām um, PTO reformām, lai mums būtu atvērtāka tirzniecības sistēma, lai tā būtu taisnīgāka, lai no tās iegūtu arī mazie un vidēji uzņēmumi, lai mums izdotos izveidot jaunus, inovatīvus uzņēmumus. Vēl viens svarīgs aspekts mums ir jācenšas um, um, iznīcināt šīs tirzniecības barjeras, un tas sakāms ne, um, jo īpaši par tām nozarēm, kas strauji attīstās un rada jaunas darba vietas. Lielas paldies! Tagad vārds uz pusotru minūtu Mārtiņu Kungu. Paldies, priekšsēdētāji! <clears throat> Komisāri jau teica, un arī citi deputāti atkārtoja, ka mums, mēs nedrīkstam palaist garām šo simbolisko nozīmi. Nairobi pirmo reizi notiek ministru konference, un tā ir pirma, pirmā reize arī Āfrikā. Un tas ir ļoti nozīmīgi DOCS programmā, un ir jāapsvītro arī visi šie uh, jautājumi, kas ir saistīti ar jaunatīstības problemātīgu konferences gaitā. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība atbalstīs šo īpašo attieksmi, diferencētu attieksmi, kas parādās darba krātība, sniedzot atbalstu jaunatīstības valstīm. Un kā citi jau teica, mēs arī atbalstam tirzniecības veicināšanas nolīgumu un uh, ir jāstrādā to tālāk. Uh, tas nav viegls uzdevums, tomēr uh, tas ir ļoti simboliski. Šis uzdevums ir jāpavirz uz priekšu pirms Nairobi sanāksmes. Es gribētu arī turpināt Rūbiga kunga um, teikto par dalībvalstu saistībām. Eiropas Savienības institūcijas ir izpildījušas savas saistības bet dalībvalstis nepilda savas saistības, tāpēc ir jāizdara spiediens uz dalības valstīm, lai tās arī pilda apņemšanos. Un visbeidzot, runāt par šo ministru konferenci, es gribētu pateikties komisijai par trips padomē pausto eh, par pozīciju sakarā ar zāļu līdzekļiem un atbalstu sniegšanu. Un tas ir solis uz priekšu, lai nodrošinātu arī zāļu līdzekļu pieejamību nabadzīgākajām valstīm. Paldies, tālāk Valēzes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka šī rezolūcija ir pieņemta ļoti laikā. Eiropas Savienības apņemšanās virsīt DOCS programmu, atbalstīt brīvtirsniecību, visinteresēs ir ļoti svarīgs solis. Uh, Šeit priekšlikumā ir arī atbalsts struktūra reformām, Dohas struktūrā. Mēs ļoti ceram, ka šī struktūra reforma arī veicinās atklātāku tirdzniecības sistēmas veidošanu, lai tā būtu nediskriminējoša, pamatojoties uz vienādiem noteikumiem. Es uzskatu, ka izmaiņas ir nepieciešamas, Pasaules tirniecības organizācijai ir jāmainās, lai tā darbotos efektīvāk un arī atbilstu laika garam. Uh, Un ir jāatbalsta arī mazie video uzņēmumi, mikro uzņēmumi, lai tie arī varētu iesaistīties tirgus apritēs. Tāpat kā inovatīvie jaunie uzņēmumi. Bet eh, es uzskatu, ka šeit ir īpaši akcents arī uz jaunatīstības un vismazāk attīstītajām valstīm. Uh, eh, ir arī piedāvāts jaunas def definīcijas, kas ir jaunatīstības valsts, kas ir jaunā ekonomika. Uh, Uh, un līdz ar tādām definīcijām tas uh, palīdzēs arī attīstīt pretrunas pētējo sistēmā ar tādām valstīm kā piemēram Ķīna. Un visbeidzot, rezolūcijas uh, normas ir ar nolūku veicināt ilgspējīgu attīstību. Atbalstot dažādu politiku liberalizāciju. Ņemot vērā visus šos apsvērumus, es pilnībā atbalstu rezolūciju un esmu pārliecināts, ka no šīs rezolūcijas visas PTO dalībvalsts tikai iegūs. Paldies! Tālāk Dantī kungs. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi! pēdējo ministru konferencē Eiropas Savienībai e, nāksies vēlreiz apliecināt e, savu atbalstu daudzpusējai programmai. Un mēs gribam veidot tādu pēdējo, kas ir spējīgi pārvarēt e, grūtības un mūsdienu izaicinājums. Eiropas Savienība slēdz arī divpusējs līgums, darbs pie tiem turpinās. Uh, bet Eiropas tirdzniecības politikas galvenais mērķis ir virzīt un atbalstīt daudz pusējo līgumu sistēmas izveidi, kas būs par pamatu godīgākai tirdzniecībai un arī globalizācijai, veicinot tirdzniecības eh, aprites, parakstot veicināšanas līgumu. Eiropas Savienība dodas eh, pilnībā aprīkot uz Nairobi. Uh, gatava uzņemties jaunus izaicinājumus. Šeit ir arī jāpiemina novatoriska pieeja jaunatīstības valstīm, valstīm ar viszemāko attīstības tempu, lai šīs valsts arī atbalsti, gūtu atbalstu savu attīstību, un mums Nairobi jārāda signāls, ka mēs atbalstam daudzpusēju tirzniecību. Paldies, divas minūtes, Fjellner kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pateicos arī komisārs kundzei. Brīvā tirzniecība ir viens no svarīgākajiem instrumentiem nabadzības apkarošanai un uh, labklājības vairošanai, tāpēc šīs sarunas ir tik būtiskas, taču mēs uh, Dohas sarunās esam pavadījuši tik daudzus gadus un neesam pavirzījušies uz priekšu. Jā, protams, ir vajadzīgs progress Nairobi, un man ir vairāk apsvērumi, kāpēc es domāju, ka tieši šobrīd progress ir svarīgs. Uh, lai sekmētu pasaules ekonomiku. Eh, tas šajos nedrošajos laikos ir jo īpaši būtiski. Tālāk, šobrīd vairāk nekā jebkād mums ir vajadzīgi globāli spēles noteikumi attiecībā uz muitu, lai mēs varētu risināt situāciju ar daudziem atšķirīgiem izcelsmes eh, vietu noteikumiem. Uh, Tirzniecība nedrīkst eh, kļūt dārga un ļoti sarežģīta. Treškārt, te ir runa arī Pasaules tirzniecības organizācijas ticamību, kas arī ir apdraudēta. Te nav runa par konfliktēšanu, bet gan par tirzniecības situācijas uzlabošanu. Mēs visi gribam panākt progresu šajā jomā, un kā jau komisāri teica, Es varbūt neesmu tik uh, ļoti optimismu pārņemts par to, ka mēs uh, šo kārtu veiksmīgi noslēgsim, bet drīzāk par to, ka mēs varam noslēgt sektoru sarunas, jo īpaši sarunas par vidē draudzīgiem produktiem. Es domāju, ka tur Eiropas Savienība un komisija var daudz ietekmēt, un tāpat arī vajadzētu likvidēt muitas nodevs attiecībā uz vidē draudzīgiem produktiem. Paldies! Jums ir zilās kartas jautājums no Ferēras kunga, vai jūs pieņemsiet jautājumu, Fjellner kungs? Jums ir zilās kartas jautājums. Labi. Ferēras kungs, jums vārds. Paldies, Fjellner kungs. Jūs eh, kārtējo reizi atzināties savā uzticībā brīvajam, ka tirzniecība ir tik svarīga attīstībai, kā jūs skaidrot to, ka vispārīgi runājot eh, attīstības valstis ar visiem spēkiem pretojas brīvās tirzniecības eh, nolīgumiem ar Eiropas Savienību. Ja tie patiešām tik ļoti nāk par labu šiem valstīm, kāpēc tās pretojas ar katru savu šūniņu? Uh, un savukārt attīstītās industriālās valstis ir nonākušas savā pozīcijā ar savu protekcionismu. Paldies, tagad jums 30 sekundes, lai atbildētu. Ja tā būtu taisnība, es jums piekrīstu, taču uh, lieta tāda, ka lielākā daļa AKK valstu ir jau ceļā uz uh, šo nolīgumu atbalstīšanu. Tas ir fakts. Un uh, brīvās tirzniecības apstākļos šobrīd pasaulē ir mazāk nabadzīgo iedzīvotāju nekā agrāk, un tas nav to komunistisko ideju dēļ, ko jūs atbalstat, tas ir brīvās tirzniecības nopelns. Paldies un tālāk uz vienu minūti vārds Moskas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs Konze. Es vēlētos pateikties referentiem par šī, šīs rezolūcijas sagatavošanu, jo tā eh, ļoti reāli izklāst nu, to, ko mēs eh, pasaules mērogās sagaidām un kas mums ir nepieciešams, lai tiktu galā ar izaicinājumiem un rastu konkrēts risinājums problēmām šobrīd eh, šīs neskaidrības apstākļos, eh, runājot par eh, globalizāciju, šis te, šī tikšanās Nairobi ir svarīgāk nekā jebkad, jo tas mums ļauj varbūt apskatīt tieši pozitīvos aspektus, kāda ir globalizācija. Proti tas, ka tas ļauj ieviest kopīgus noteikumus, vienlīdzīgus noteikumus, ņemot vērā arī tās vajadzības, kādas ir mazāk attīstītajām valstīm. Mums jau īpaši ir jāpievēršas ekonomiskās attīstības jautājumiem, bet arī eh, sociālajiem aspektiem, humanitāriem aspektiem. Tāpēc es tik tiešām ceru, ka Pasaules tirsniecības organizācija eh, reformātā veidā būs tā, kur, kas būs ceļš, kur mēs izraudzīsimies. Un tā ir mūsu prioritāte, kā jau tas ir izskanējis arī rezolūcijā. Paldies! Paldies, tagad uz divām minūtēm vārds Vēntas kungam. Paldies, priekšsēdētāji, eh, komisārs kundze. Jūs teicāt, ka šī tikšanās, kas notiks decembrī, pirmo reizi notiks Āfrikas kontinentā. 2011. gada Dohas deklarācijā tika uzsvērts tas, ka mums ir um, jāpieno tirsniecība un attīstība, lai palīdzētu valstīm, uh, kas ir mazāk attīstīts, lai tās būtu visu sarunu centrā. Vairāk nekā trešdaļa PTO dalībvalstu ir uh, šādas valstis. Mums ir jādomā par tirsniecības um, barjeru. Uh, Um, nojaukšanu un uh, par to, lai tiktu novērstas potenciāls barjeras tirsniecībai. Eksperti uzskata, ka ja šīs uh, sarunas būs veiksmīgas, tas ļaus palielināt pasaules mērogā um, IKP kas varētu būt 300 miljārdi dolāru gadā. Tātad mums ir jādomā par mazāk attīstītajām valstīm, jo tas eh, varētu atstāt pozitīvu ietekmu šo valstu iedzīvotājiem un samazināt nabadzību kopumā pasaulē. Vislabāk attīstītajām valstīm ir jāuzņems lielāku atbildības ārtā, eh, lai um, piemērotos un lai ņemtu vērā mazāk attīstīto valstu vajadzības. Tirzniecības liberalizācija un labāk piekļuvu tirgumu šiem valstīm ļaus uh, Um, nodrošināt labāku apritu starp tātad dienvidu un dienvidu valstīm, bet ir jācenšas novērst arī, jā, jāizbeidz arī kvotu sistēma un um, jānojauc uh, ievedmoitu barjeras. Ir jāpanāk pozitīva ietekme visiem. Un Eiropas Savienības pārstāvjiem jādara viss iespējamais, lai uh, šīs sarunas virzītos priekš un lai izdotos noslēgt Dohas sarunu raundu. Paldies! Paldies, tagad vārds eh, Silvas Pereiras kungam. Priekšsēdētāji, komisārs kundze. Jūs atgādinājāt, ka ir atlicis mazāk nekā mēnesis līdz šai eh, PTO ministru konferencei. Ir jāatzīst, ka sagatavošanās darbi nav uh, pietiekami, lai mēs varētu cerēt uz veiksmīgu rezultātu un iznākumu Nairobi nevienas reģionālās un eh, divpusējās sarunas nevar aizstāt multilaterālu pieeju. Šai sanāksmē ir jābūt multilaterālai, un mums neizdosies panākt veiksmīgu rezultātu, ja šajā sagatavošanas posmā mēs neveidosim spēcīgas alianses, kas eh, ļauj izmantot tirzniecību pareizajā virzienā. Tātad, komisārs Kunze, ko komisija dara un ko tā vēl var paveikt Nairobi, lai panāktu šādu alianšu izveidošanu, lai šī starptautiskā ministru konference būtu veiksmīga? Paldies! Paldies! Līdz ar to esam noslēguši runātāju sarakstu un tagad eh, brīvā mikrofona procedūru. Astoņi deputāti ir pieteikušies. Tāpēc izmantošu labi pārbaudīto uh, metodi, proti vārds uh, deputātiem no katras politiskās grupas. Rūbikungs vispirms lūdzu. Jā, Paldies, priekšsētājiem. Mēs redzam, ka šīs debats ir absolūti nepieciešams. Mēs esam digitālajā pasaulē, pasaule ir cieši saistīta, un mēs joprojām turpinām sarunas Dohas raundu ietvaros. Es domāju, ka pasaule ir ievērojami mainījusies un mums ir palīdzība pret tirzniecību, mums ir citas programmas, mums ir jāpalīdz um, tajās reģionos, kur valda milzīga nabadzība. Es domāju, ka tam ir jābūt mūsu pirmajai prioritātei. Mums vispirms ir jācīnās pret korupciju, jo daudzās jomās tieši eh, pārvaldība novēr, neļauj īstenot tirsniecību pareizā veidā. Tāpēc es domāju, ka ļoti svarīgi ir, lai mēs nodrošinātu pienācīgu pārtiku. Eh, un Tirzniecības atvieglojumi, aid for trade, eh, tā ir pakotne, kas mums ir nepieciešama pavisam steidzām. Lielas paldies! Tagad vārds Kaputo kungam. Grācija, prezidente. Raundu... <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Dohas programma un arī viss sagatavošanas darbi norāda, cik eh, sarežģīti ir panākt līdzsvaru kas būtu pieņemams pilnīgi visām PTO dalībvalstīm, lai visi varētu sasniegt savus tirdzniecības mērķus, kā arī lai sniegtu atbalstu jaunatīstības valstīm. E, tie ir tirdzniecības standarti. Ļoti grūti saskaņot šīs divas čautnes, un Eiropas Savienībai ir jārāda paraugs, jāvada šīs sarunas un jācenšas likvidēt sistēmā esošo līdzsvaru trūkumu. Tirdzniecība balstās uz daudzpusējiem noteikumiem, tie nav tikai divpusēji, lai gan tie arī noder, bet ir daudzpusēji pārsvarā. Un 20. pantā Marakešas līgumā arī ir mīnēts, ka ir tirdzniecībā jāņem vērā ne tikai ekonomiskie noteikumi, bet arī tādi, kas ir saistīti ar vīdi, ar um, aizsardzība ar izmaksām un nepieciešams lielāks caurskatamība. Marijas kungs, viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Izaugsmes darba kārtība, Dohas programma ir ar mērķi uzlabot uh, tautsēmniecības stāvokli un aprites, bet ir nepieciešama arī godīga tirzniecība, jātiek uh, galā ar disbalansu tirzniecībā. Uh, un um, jānodrošina tirzniecības liberalizācija. Ja nav liberalizācijas, tad darba vietas skaits mazinās, rodas krīzes, ietekmē arī lauksaimniekus. Pasaules tirdzniecības organizācijā nav demokrātijas, tur ir demokrātijas eh, deficīts un dažkārt rīcība šai organizācijai noved pie krīzēm. Ir nepieciešamas godīgas normas, tādas, kas eh, pilnībā ņem vērā arī sociālo taisnīgumu, un arī katrai valstī ir jābūt tiesības suverēni lemt par saviem ekonomiskajiem jautājumiem. Un tad būtu arī labāks līdzsvars sadalot ieguvumus no tirsniecības. Jahov Čiča kungs, viena minūte. Paldies. Komisārs kundze. Pasaules izniecība ir jākļūst par instrumentu, kas veicina izaugsmi un attīstību. Tam ir jākļūst, kas ir mūsu rokās, lai palīdzētu nabadzīgākajām valstīm. Ir jādara kaut kas, lai veicinātu tirzniecību tā vietā, lai sniegtu humanitāro palīdzību. Jāatbalsta tieši tādā veidā jaunatīstības valstis jādara visu, lai jaunatīstības valstu lauksaimnieki paši iemācītos strādāt, vajadzētu iemācīt viņiem pašiem makšķerēt un nevis sniegt zīvis viņiem nesot klāt. Ir jāmāca viņiem strādāt pašiem, atbalst atbalstam viņu iemaņu apgūšanu, tādā veidā mūsu tirniecība būs eh, patiesi globāla. Līdz ar to mēs palīdzēsim arī paši sev, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim nodrošināt eh, pārtiku visiem desmit miljārdiem pasaules iedzīvotāju pēc dažiem gadiem. Paldies! Nākamā runātāja, paldies! Komisārs kundze, deputāti. Jūs zināsiet, ka Balī un PTO līguma veiksme ir um, saistīta tikai ar nabadzīgāko eh, interesu neievērošanu un eh, cieši darba tauta. Un atsevišķi deputāti saka, ka jo vairāk būs starptautiskas tirzniecības, jo, jo mazāk būs nabadzīgo cilvēku, bet tieši otrādi mēs redzam, ka visa bagātība fokus, koncentrēsies bagāto rokās. Kankuns konferencē jau izskanēja doma, eh, par, tur uzstājās arī kāds lauksaimnieks, un viņš Kankūnā zālē protestēja eh, pret mm, totālu stāvokļu pasliktināšanos. Cilvēki, kas strādā ar zemi, pasliktina savu stāvokli un slīgs nabadzībā, un tagad ir jāizmanto iespēju tomēr likt tam punktu, un tā vietā, lai mainītu eh, mūsu mūsu valdību pozīcijas, mums ir jādara gluži pretēji. Mums ir jāatzīst, ka PTO ir pilnīgi izgāzusies un neko labu pasaulē nav nesus un arī nenesīs. Paldies, līdz ar to esam beiguši arī brīvā mikrofona procedūru un tagad došu vārdu Mālstroms kundzei lūdzu. Uh, Lielas paldies, priekšsēdētājs. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, liels paldies par šīm debatēm. Paldies abiem referentiem, Langs kungam un arī Zābs kungam par paveikto darbu. Ir liels atbalsts jūsu rezolūcijai, tāpēc es apsveicu jūs ar to, ka lielākā daļa no jums, arī komisija un es, mēs esam par multilaterālu sistēmu. Mums ir jādara viss iespējamais, lai vitalizētu Pasaules tirsniecības organizācija, jo mums tik tiešām ir nepieciešams starptautiskais fórums, kurā mēs varam paredzēt eh, startautiskus eh, noteikumus visām dalībvalstīm. 161 šobrīd. Ir tik daudz jautājumu, kas mums ir eh, jādiskutē globālā līmenī, bet, protams, vispirms mums ir jāpanāk rezultāts Nairobi ir runa par Dohas attīstības raundu. Nevajadzētu aizmest par attīstību, tāpēc viss centieni, ko komisija īstenojusi līdz šim, un jā, Pereiras kungs, mēs strādāsim ar AKK valstīm, ar visām valstīm, lai saprastu, kā mēs varam uh, virzīt uz priek, virzīties uz priekšu kopīgās darba kārtības īstenošanā. Mums ir jānodrošina tas, lai uh, no šīs sistēmas un vienošanās iegūtu arī visnabadzīgākās valsts. Tāpēc mēs esam sagatavojuši priekšlikums uh, attiecībā uz lauksaimniecības, eksporta subsīdijām, jo tās nodara lielu kaitējumu nabadzīgajai pasaulē. Mēs esam strādājuši pie. Um, um, bez, muj, bez nodokļu muitas, pie pakalpojumiem un citiem jautājumiem. Mēs domājam arī par to, kā padarīt sistēmu caurskatāmāku. To panākt nav viegli. Ir ļoti daudz eh, dažādu balsu, kas eh, izskan, un tāpēc mēs Ženēvā strādājam. Es redzu, ka kolēģi no Jūkiem ir pametuši zāli, bet es vēlētos viņiem teikt, ka Tad, kad 28 valstis runā vienā balsī, kā mēs to darām PTO, tad, protams, mums ir diezgan daudz uh, svirs efekta, bet ar to vien nepietiek, jo runa, protams, ir par 161 valsti. Ir atšķirīgi viedokļi par to, cik tālu mums būtu jāreformē šī organizācija, bet mēs, kā Eiropas Savienība neizmantojam eksporta subsīdijas, tāpēc mēs esam par to, lai tās tiktu atceltas un pie tā strādāsim kopā ar Brazīliju un citām Nairobi. Mūsu rīcībā ir vēl trīs nedēļas un ir jādara viss iespējamais, lai panāktu rezultātu, kas šobrīd vēl nav skaidrs un drošs. Mums ir jācenšas panākt vienošanos par šo, jā, un Fjellner kungs, es ceru, ka mums izdosies um, iekļaut arī tirsniecības veicināšanas jautājums un Aid for Trade un uh, citas programmas. Mēs jau panācām progresu tīsa ietvaros, bet tas ir paralēls risinājums uh, vēl bez Nairobi. Un es ar prieku tikšos ar Eiropas parlamentu delegāciju uh, kas, cik man zināms, būs arī Nairobi. Un nākamreiz, kad mēs pēc Ziemassvētkiem diskutēsim par šiem jautājumiem, cerams, mēs varēsim priecāties par pozitīvu iznākumu. Ja mums neizdosies, tad mums neizdosies kā Eiropas Savienībai. Lielas paldies! Lielas paldies! Esmu saņēmis rezolūcijas priekšlikumu. Esam noslēguši šīs debatas un balsojums par rezolūciju notiks 25. novembrī. Good evening, colleagues. Um...